um, samierināšanās procedūru. Es gribētu nākt klajā ar šādu priekšlikumu, iepazīties ar to, kas ir likumos, kur jau iezīmēšana tiek izmantota, piemēram, emisiju tirniecības sistēmā, attiecīgajās direktīvā kur ir runa par to, ka, piemēram, puse no uh, iegūtajiem līdzekļiem šajā emisiju tirniecībā ir jāizmanto noteiktiem mērķiem obligāti. Tā varētu būt mūsu pieeja, lai varētu pārstrādāt attiecīgos punktus, runājot par eiro vinieti. Tātad daļai, daļa ienākumu tiek izlietots noteiktiem nolūkiem, kas palīdz samazināt ārējās izmaksas. Un šeit mēs varam rast arī saikni ar prioritārajiem pārobežu sadarbības projektiem, jo paralēli darbam ar Eirovinieti ir jārunā arī par infrastruktūru finansējumu, par jauniem finansējuma modeļiem, un, manuprāt, ārējo izmaksu internalizācija šeit būtu ļoti nozīmīga. Un vienlaikus dalībvalstīm ir jābūt pienākumam, ja tās izveido šādu vai izmanto šo sistēmu, ar internalizāciju, tad tām ļoti skaidri ir arī jānorāda, kādiem nolūkiem tās vēlas līdzekļus izmantot. Tātad no vienas puses līdzekļi tiek iezīmēti, no otras puses pirms sistēma vispār tiek ieviesta, dalību valstīm ir jāinformē par to, kā tā grasās, kā tās grasās izmantot līdzekļus. Un, protams, ka ir, šim nolūkam ir jābūt iekšējām diskusijām. Tātad tā būtu otrā lielā, otrs eh, tāds svarīgais punkts. Un trešais, kur pastāv domstarpības, ir sekojošais. Kā automobīļi un kā aprēķināt vai kā ievākt šīs nodevas, kas neienāk laikā, proti nodevas par gaisa piesārņojumu. Mēs esam vienojušies par to, ka bez šīm ārējām izmaksām būtu iespējams piemērot arī vēl vienu papildus nodevu, uh, kas ļautu dalību valstīm finansēt dārgākus infrastruktūras projektus. Un ne padomis, ne komisijas uh, papīros nekas tāds nav paredzēts. Ilgāk jūs runājat, es saprotu, ka tas ir ļoti sarežģīts uh, temats, bet vienkārši runātājs raksts ar vienu uh, stiepjas garumā. Jūs jau runājat tagad laikam 25 minūtes, un runātājs lūdzu vēl dažas minūtes. So I, I, will, I will just mention, mention this, this element of um, the euro norm. Tad es gribētu vēl par eiro normām teikt dažus vārdus, bet runāšu nīderlandiešu valodā. Parlamenta priekšlikumā par eiro 5 un 6 mēs esam paredzējuši vēl papildus laiku, kurā uh, smagajiem automobīļiem, tātad kravas transporta līdzekļiem nav jāmaksā nodeva. Tad šeit ir vairāk nu, tāda lielāka elastība, un es gribētu samazināt šo izņēmumu skaitu. Padomas priekšlikumā ir 2018. gads. Un vēl daži vārdi par turpmāko 2006. gadā, kā jūs zināt, parlaments pieņēma lēmumu par to, ka 2008. gadā jāpieņem jauna direktīva Un turpmākajos gados mums jārīkojas līdzīgi, tieši runājot par ārējām izmaksām un to internalizāciju citiem transporta līdzekļiem, nosakot precīzus laika termiņus. Nākamā, turpmākajās dienās es tikšos ar ēnu referentiem, pārunāšu šos jautājumus, un ja mēs vienosimies par pamata nostādnēm, uh, tad jādomā, ka februāra sākumā varēs uzsākt neformālu trialogu ar padomi, un tad arī izlemsim, vai mēs neatkāpsimies, vai mēs kādu pieeju piemērosim, vai būs otrais lasījums un samierināšanās, vai tomēr centīsimies vienoties. Paldies! Thank you very much. Liels paldies! Mums, man ir pieteikušies daudzi runātāji, un tādēļ būs jānosaka ēnu runātājiem arī laika ierobežojums, tātad ēnu referentiem četras minūtes, pārējiem divas minūtes, un vēl būs arī komisijas pārstāvis, un arī Alka Drāvīkungs vēl varēs apkopot visu Un tagad es došu vārdu ēnu referentiem, vispirms Vortmāns Kolskundze. In ieder geval de communicatie met de rapporteur uh, recht, uh, rechtstreeks. Uh, um, komunikācija referentu ir ļoti, nu, var notikt tādā tiešā veidā, bet tagad komentēšu dažus punktus. Uh, Um, man iepriecina šī ļoti realistiskā pieeja. Tieši runājot par diskusiju rezultātiem, par um, nodevu, par uh, sastrēgumiem. Un šajā ziņā es domāju, ka mēs esam labi sagatavojušies nākamajai kārtai. Padome izskatās, um, nu, jādomā, ka padomi varēs pārliecināt, protams, iepriekš noskaidrojot daudzus jautājumus par domstarpībām. Pirmais, kā novērtēt sekas, kādas būs padomas nostājai, kādas ir nu, rīcības brīvības iespējas attiecībā uz izmaksu internalizāciju, padomas nostājā minētais lielums, nu, šķiet tāds ļoti pievilcīgs, bet man radušies daži jautājumi. Piemēram, ja tiek noteikts minimālais laiks un šie 75 procenti ne 175%. Mūsu nolūks ir panākt, lai būtu mazāk sastrēgumu uz ielām, bet būtībā tas nozīmē, ka šīs nu, variēšanas iespējas attiektos gan uz iekšējiem, uz tātad valsts iekšējiem transporta uzņēmiem, gan uz uh, tiem transporta līdzekļiem, kas iebrauc no ārzemēm. Un šeit ir jānodrošina zināma nu, nodeva neutralitāte, un man ir par to daži jautājumi. Par rīd, līdzekļu iezīmēšanu Es domāju, ka padome un dalībvalsts ir jāaicina vai jāmudina sniegt informāciju par to, kā tās grib izmantot attiecīgos līdzekļus, kādiem projektiem tie ir paredzēti. Tātad pašu uh, ievāktie līdzekļi. Un mans priekšlikums būtu sākt ar tādu stingru pozīciju, jo atkāpties vienmēr var paspēt. Uh, Un vēl viens punkts par sadarbspēju. Arī šeit mums vajadzētu būt kategoriskiem. Šeit noteikti ir jāpanāk regulējums. Ir kravas transporta līdzekļi ar ir tādi transporta līdzekļi, kur ir ārkārtīgi sarežģīti nodrošināt sadarbspēju. Un vēl mums ir jāuzmanās, lai ārējās izmaksas nekļūtu pārāk lielas. Eiro klase 5, 6. Es ar interesi gaidu, ko mēs vēl dzirdēsim par to, un arī transporta uzņēmumi gaida no mums, uh, nu, ko mēs teiksim, kādas iespējas būs tiem iegādāties um, transporta līdzekļus, kas mazāk piesārņo gaisu. Uh, Un pēdējais par neformālo trialogu februāra sākumā. Tas viss ļoti labi, bet kāda būs pozīcija, mums tomēr vajadzētu vēl pirms tam apspriest parlamenta pozīciju, lai mēs būtu vienoti piedaloties trialogā. Un būtu jau ļoti labi, ja jums būtu arī transporta komitejas mandāts. Wel, voorzitter, we gaan in dezelfde taal verder. Eh, Stēkskungs. Jā, mēs arī vēlētos pateikties referentam un sadarbību. Mums beidzot ir mums priekšā dokuments, par ko mēs varam diskutēt, un tagad ir jāizlēm, ko darīt. Protams, mēs droši vien nepanāksim tieši tādu vienošanos, kā mēs vēlamies, bet svarīgi ir noteikt, kādi ir principi un rādīt piemēru citiem. Ir ļoti būtiski uh, panākt vienošanos ar padomi un e, princips par to, kā tiek aprēķinātas ārējās izmaksas, e, ir e, jāpieņem Eiropas Savienības līmenī un jādomā par ieviešanas posmiem. Par, par to, ka nav šeit iekļauts tekstās uh, sastrēguma izmaksas, sastrēguma nodevas. Mums jādomā tiešām par to, lai šīs izmaksas būtu neitrālas, un valsts, dalību valstīm arī jāizvērtē, kā tās rīkosies un kādi būs viņu veikto pasākumu rezultāti. Es domāju, ka mums būtu jādiskutē par šiem 175%. Nedomāju, ka mums ir lielas manevrēšanas iespējas, bet tomēr šai tekstā ir lielas variācijas iestrādātas un uh, par šiem 175% un dažādām variācijām ir jādomā. Tāpat par kompensācijām pieaugumu un samazinājumu gadījumā. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi par to, ka mums ir jāaplūko ārējās migza izmaksas un infrastruktūra, un vai tās nav kaut kādas infrastruktūras nodavas. Ideālā pasaulē šīm ārējām izmaksām būtu jābūt nullei, bet mums ir jādod uh, risinājums, kā to visu iestrādāt definīcijās un visam, un jā, skaidri jāapzinās, kāds ir mērķis. Tāpat sadarbspēja ir ļoti svarīgs jautājums. Padomi to it kā ir piemirstusi, un mums atkal tas ir jāiestrādā šajā tekstā, jāpievērš tam uzmanība. Mēs nevaram vienkārši tā visu atstāt ārpus, par to ir jārunā direktīvā. Tad uh, par dažādiem izņēmumiem, par pieci un seši. Es uh, par eiro seši standārtu attiecībā uz visām uh, kravas mašīnām. Es nezinu, vai tā var noteikt. Mēs varam rosināt, lai vecās uh, kravas automašīnas tiktu aizstāts ar jaunām. To mums vajadzētu darīt. Mums vajadzētu rosināt, lai pakāpeniski šī nomaiņa tiktu veikta. Un pēdējais punkts, par ko šeit tika runāts, mums ir nepieciešams skaidri paust mūsu transporta komitejas viedokli. Uh, mums ir jāapstiprina šis ziņojums ar grozīmēm un skaidri jāpauž mūsu nostāju un jāiesniedz padomē. Kopš pirmā lasījuma arī mūsu nostāja zināmā mērā ir mainīsies. Tagad vārds Lichtenbergers kundzei. Cerams, ka jūs arī iekļausieties četrās minūtēs. Um, jā. Es Vēlējos uzsvērt, jāpaldies, Said, par uh, jūsu ziņojumu. Ja mēs palūkojamies uz padomes nostāju, tad man uh, tas šķiet nospiedošs, jo šeit ir runa tikai par principiem, bet nav nekādu pasākumu paredzētu, kas varētu ietekmēt transporta nozari. Ja mani kolēģi no Nīderlandes un Beļģijas runā par neutralitāti, uh, tad viņi negrib nekādas papildu izmaksas transportam. Tas nozīmē, ka nekas nemainīsies. Jā, šeit tika teikts par uh, izmaksu neutralitāti. Es gribētu pateikt sekojošo. Ja mēs um, skatāmies uz padomas nostāju un ņemam to pilnībā vērā, tad galu galā mums būs daudz mazāk iespēju panākt labu regulējumu par atsevišķajiem punktiem. Manuprāt, debates par sastrēgumiem padomē mēs nevaram uzvarēt. Tāpēc mums vajadzētu nu, rīkoties tā, ja mēs gribam citās jomās kaut ko panākt, tad uh, regulējumu par sastrāgumiem vajadzētu uzticēt subsidiaritātei vai atstāt subsidiaritātes ziņā, jo mm, nezinu, vai um, sastrēgumi ir tas pats galvenais punkts. Es, protams, esmu spējīga uh, uz kompromisu, bet manuprāt, mēs neko daudz šeit savā labā panākt nevaram. Varbūt mazliet kādas izmaiņas stundu skaitā, bet kas man patīk daudz mazāk, tas ir tas, ka multiplikatori ir ļoti samazinājušies. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka lielas slodzes apstākļos Um, un vērojot šo lielo palielināšanos at, gan trokšņa, gan piesārņojuma ziņā, nu tad var redzēt, ka nu, būtībā vadītāji saskaņā ar pašreizējo tiks mudināti uh, vienkārši izvēlēties īsāko ceļu. Manuprāt, multiplikatoru ziņā eh, mums tomēr ir vajadzīga, mēs nedrīkstam savu, no savas nostājas atkāpties. Runājot par līdzekļu iezīmēšanu, es saprotu, ka dalībvalstīm, kurās ir cita atšķirīga budžeta sistēma, nu šis jautājums nu, tiek skatīts atšķirīgi. Uh, Un varbūt mēs varam rēķināties ar tādu Salomona cienīgu risinājumu, kas darētu arī eh, manis minētajām dalību valstīm. Es nezinu, cik derīgs tas, ko es saku, ir turpmākajām diskusijām, bet, manuprāt, kolēģis Sterks eh, nevajadzētu koncentrēties tikai uz infrastruktūru. Kas tad piedar pie tā? Uh, vai arī software, tātad programmatūra, vai tas šeit ir iespējams arī veikt ofensīvus pasākumus emisiju straujai samazināšanai, jo mēs taču gribam tādus risinājumus, uh, kas nāktu par labu tiem cilvēkiem, kas dzīvo pie šiem, pie šiem ceļiem un šosejām. Un, manuprāt, šī visai tāda ierobežotā infrastruktūra definīcija nav īsti piemērota. Runājot par markup vai par šo papildus nodevu, ja no tās mēs atteiktos, uh, tad tas nebūs nekādā gadījumā piemērots risinājums tādām jūtīgām vai nu, tādām vieg, nu, jūtīgām teritorijām. Tas nekādā gadījumā tām nenāks par labu, neļaus efektīvi uzlabot situāciju. Un pēdējais punkts, kas ir sevišķi svarīgs. Uh, ne tikai eiro klases, bet šīs trīs ar pus tonnas. Tas ir tāds centrāls punkts manā skatījumā. Un līdzekļu iezīmēšanu vajadzētu varētu pārformulēt mazliet saskaņā ar padomus nostāju, bet neatteikties no 3,5 tonnām. That... Tagad nākamais runātājs Z Zīles kungs. Es gribētu teikt, ka, manuprāt, mums ir jāturpina saīda līdz šim ļoti veiksmīgā koordinācijas darbs par šī kompromisa atrašanu ar padomi, un, manuprāt, mums nevajadzētu iet plašāk šajās diskusijās, vairāk kā šie pieci punkti, ko Saīts kādreiz koncentrēja un jau bija sasaucis ānu ziņotāju sanāksmi. Man šķiet, ka mums jāpatur prātā, ka šis nelielais padomis um, balsu pārsvars par to, lai vispār uh, Eh, varētu palākt politisko šo vienoto kompromisu. Jau ir pati zīme, ja mēs šo iespēju paplašināsim uz jaunām tēmām, tad mēs visdrīzākais nepanāksim neko tuvākajā laikā. Tāpēc mans aicinājums, un es izteikšu savu viedokli, kā manuprāt mums vajadzētu, kurās jomās ar padome rast eh, kompromisu un kurās iespējams eh, iet viņiem uz piekrišanu. Vispirms par mm, šo iespējamību ieslēgt izmaksas, ārējās izmaksas attiecībā uz, uz sastrēgumiem, tad šeit, eh, ja mēs eh, varam šo diskusiju vest par šo pīķu stundu garu, vai tās ir 5 stundas, vai varbūt 6 stundas, un eh, varbūt 175% vai 200%, es domāju, ka tas ir tas limits, par ko mēs varam runāt, diez vai kaut ko citu. Uh, Par iermarkingu es pieņemu, ka mēs varētu kā transporta komiteja būt aktīvāki, ņemot vērā, ka vairums valstīm finanšu ministru pozīcijas būs daudz stingrāks, bet es domāju, ka tā ir mūsu politiskā pozīcija sarunās ar padomi, ko mēs varētu būt samērā veiksmīgi. Attiecībā par derogācijām, par izņēmumiem uz eiro klasi 5 un 6, es domāju, padomas pozīcija pareizi. Mums jāpatur prātā, ka vairākām dalību valstīm banku pieejamība eh, biznesa sektoram kravu pārvadājumos perifērijām valstīm tuvākajos gados būs ļoti grūti par saprātīgu cenu atjaunot automašīnu parku ar jaunākām. Līdz ar to mēs varam stipri izkropļot šo pārvadātāju tirgu, ja mēs stāvēsim uz ļoti ātru ieviešanu uh, maksai attiecībā uz eiro 5 un arī uz eiro 6 kas attiecas uz 3,5 vai 12 tonu atstāšanu dalību valsts kompetencē, arī šeit uh, Es domāju, ja mēs eh, ļoti spiedīsim uz eh, obligātu iekļaušanu tuvākajā laikā 3,5 tonām, tad eh, mēs īstenībā neļaujam mm, tirgum akumulēt, respektīvi manā uztverē, ja, ja smagajām automašīnām ir 12 tonām, ir iespējas pāriet uz, uz jūras ceļiem vai uz dzelzceļiem. Tad šajos īsajos pārvadājumos visumā īsējos 3,5 tonnīgām līdz 12 tonu mašīnām ir daudz, daudz grūtāks alternatīvas atrast ar citiem transporta veidiem. Uh, Un visbeidzot par laika kritēriju vai distances kritēriju, es šeit pilnīgi piekrītu padomas pozīcijai, ka vajag atstāt dalību valstīm laika kritēriju iespējamību, jo um, Eiropas Savienības um, robežu valstīm, kā tas ir, teiksim, Baltijā, kurā ir arī bijusi transporta uh, komitejas izbraukuma sēde, ja stāv mašīna ieslēgta dienām ilgi ar skaņu uh, un, un ar vidas piesārņojumu, tad par to ir jāmaksā neatkarīgi, ka viņi nepārvietojas nevienu metru. Paldies! Thank you, Mrs. Zīle. Mr. Količek. Paldies, lūdzu, Kohličeka kungs, četras minūtes. Paldies. Vai drīkstu runāt mazāk nekā četras minūtes? Domāju, ka mūsu kolēģiem ir pilnīgi taisnība sakot, ka mums ir jāsagatavo ļoti skaidra pozīcija. Ir jākalkulē ārējās izmaksas un jānosaka procentu robežvērtības. Nu, vai mums izdosies e, panākt savus nostājas pieņemšanu, tas ir cits jautājums. Un runājot par sadarbspēju, būtu ļoti labi, ja mums šeit izdotos gūt panākums, jo šobrīd situācija ir visai traģiska. Uh, tas par to tika runāts arī saistībā ar Galileo un pielietojumiem. Um, šobrīd mēs varam rēķināties ar izmaksu pieaugumu, un es piekrītu iepriekšējiem runātājiem, kurš sacīja, ka uh, runājot par eiro 5 un 6, mēs nevaram to pieprasīt no visām dalībvalstīm, un, manuprāt, robeža 3,5 tonnas ir pareiza, un no tās atkāpties nevajadzētu. Mums vajadzētu nodrošināt, lai um, smagie transporta līdzekļi vairāk braukt pa šosejām, nevis vietējiem ceļiem. Lūdzu visiem pieturēties un atcerēties par divām minūtēm. Sākumā dosim vārdu Groša kungam, ja viņš ir gatavs. Lūdzu, divas minūtes. Paldies priekšēdētājs, runāšu īsi. Paldies referentam un arī paldies ēnu referentei Mums nebūs viegli atrast risinājumu, bet ja mēs rūpīgāk skatāmies, tad var redzēt, ka nu, šeit nav vajadzīga īpaša drosme. Mēs runājam par slodzi, kas pieaugs turpmāk, bet šobrīd mēs runājam tikai par to, ko varētu darīt, nevis par to, kas būtu. Uh, uh, obligāti jādara. Un šobrīd smagie kravas transporta līdzekļi tiek skatīti tā kā tādi upuru lomā, bet mums ir jāskatās, kas notiek citās transporta jomās, un ja mēs gribam tiešām internalizēt izmaksas, tad tās jātiecina uz visiem transporta līdzekļiem. Un vēl līdzekļu iezīmēšana, manuprāt, nosaka, vai šis pasākums beigsies ar uh, um, ar uzvaru vai nē. Tas ir ļoti svarīgs. Un ir taču pietiekami daudz iespēju, kā izmantot līdzekļus. Mēs runājam par līdzfinansējumu transportam, par transeiropas tīkliem. Šorīt mēs dzirdējām jautājumu, kas samaksās šīs uh, nu, šīs papildus izmaksas Galileo projektam un kāpēc nevarētu līdzekļus veltīt inteliģentās mobilitātes attīstīšanai. Mēs varam ar šo līdzekļu iezīmēšanu finansēt ļoti interesantus, labus Eiropas projektus. Nākamais Maisners kundze, lūdzu, divas minūtes. Paldies, es runāšu īsi. Uh, jo kolēģis teica to, ka mēs pilnībā piekrītu. Žēl, ka mums šeit tiešām runa ir tikai par smagajiem kraus transporta līdzekļiem, šeit vajadzētu vairāk transporta veidu, mums nevajadzētu arī apstāties pie padomas nostājas, bet uh, es vēlu sekmes referentam uh, šajās smagajās pārunās un piekrītu arī tam, ka uh, Iezīmētajiem līdzekļiem un to ieņēmumiem ir jātiek izlietotiem tieši transporta jomai. Vācijā ir tāda ambivalenta nostāja pret šo iezīmēšanu transportā. Atbildīgie politiķi tie to atbalsta, bet eh, finanšu atbildīgie savukārt viņiem nepatīk, ka jau iepriekš tiek noteikts, kam eh, nu, tagad būs jātērē līdzekļi. Paldies, Kramera kungs. Situācija šobrīd ir tāda, ka no visām dalību valstu budžetiem ļoti liels līdzekļu apjoms tiek investēts transportā, un tagad mēs gribam mazliet tomēr līdzekļus dabūt arī atpakaļ budžetā no transporta. Smag, smagie uh, kravas transporta līdzekļi rada ļoti lielas izmaksas, un jautājums ir tikai par to, kā tagad pamatot šīs, šo maksas noteikšanu smagajiem auto, lai varētu um, vienlaikus arī uh, veicināt vidas aizsardzību, uzlabot vidas situāciju, jo ja mēs eh, ņemam vides apsvērumus kā galvenos, tad šie 170% nav nekas, tad mēs uzreiz varam runāt par tūkstošu procentiem un vairāk. Um, protams, ka pret iezīmēšanu protestēs finanšu ministri, protams, jo tas ir vienkārši tāda, nu, debats, kas tikai tā izskatās. Protams, ka būs politikas spiediens. Un es jau vakar runāju par to, ka uh, dzelzceļā uh, nodevas jo ir obligāts, bet uh, ceļu transportā mēs joprojām strīdamies, vai tās vajag vai nē. Protams, ka tām ir jābūt obligādām. Par eiro normu mums ir nepieciešams sodīt tos, kas izdara pārkāpumus un apbalvot tos, kas savukārt uh, labi strādā, bet infrastruktūrā gal galā ienākumi nāk no visām pusēm. Vandālen kungs. Voorzitter, uh, beter één vogel in dag. Priekšsēdētāji varbūt mums patiešām vajadzētu būt uh, tādiem realistiskākiem, jo mums jāskatās, uh, uz ko mēs vēl, kādā, kādu rezultātu mēs vēlamies sasniegt. Un, manuprāt, arī transporta komiteja būtu jānosaka, kāda ir mūsu pozīcija. Protams, mums jādiskutē ar uh, referentu, ar ēnu referentiem, mums jāizlem, kādā virzienā tad mēs īsti šeit dosimies. Sākumā tātad komiteja pašai vajadzētu noformulēt savu viedokli. Un gribētu teikt, ka arī šīs uh, Uh, variācijas attiecībā uz nodevu noteikšanu, manuprāt, šeit mēs esam vairāk vai mazāk uz pareizā ceļa, bet mums tomēr jāpalūkojas sistēmā, kāds īsti darbosies. Un, ja mēs runājam par sadarbspēju, tad ir, tas ir ļoti grūtis, kā, grūts aspekts, jo Eiropā ir dažādas sistēmas un sadarbspēju nodrošināt būtu ļoti svarīgi. Izņēmums attiecībā uz Eiro 6 arī tas ir būtisks. Es zinu, ka vairāk kolēģi ir pret to. Uh, bet arī tas ir jautājums, par ko mums nāksies turpmāk vēl diskutēt uh, komitejā. Arī šis 3,5 tonnu limits, citi jautājumi, par to būs jāpanāk vienošanās. Vēl kāda lieta, kas nebija atspoguļot, varbūt komisija varētu to pieminēt, nu, kas notiks ar izmaksām attiecībā uz ieviešanu visiem šiem pasākumiem, kas seks šīs izmiks, izmaksas, jo arī tas, manuprāt, ir svarīgs jautājums. Un, protams, arī attiecībā uz līdzekļu iezīmēšanu, earmarking, arī tas ir būtiski. Pirmkārt, tā tad jāpanāk uh, vien, vienošanās savā starpā un tad uh, jāuzsāk diskusijas. Paldies. Rāneris kundzei vispirms lūdzu vārds. Lūdzu. Paldies. Arī runāšu īsi. Saīda pašreizējais priekšlikums ir realistisks, bet būtībā tas ir nu, tāds minimālais kompromiss ar ko mēs varam samierināties. Mums vajadzētu būt kategoriskiem, prasīt vairāk. Un run, mēs runājam par pilsētu uh, šosejām un, protams, ka arī iezīmēšanas, iezīmētajos līdzekļos vajadzētu iekļaut vides piesārņojuma nodevu. Uh, par energoefektivitāti un vides aizsardzību, tad, protams, ka priekšroka salīdzinām ar ceļu transportu ir dodama jūras un, un sliežu transportam, protams, ja ir nodrošināta infrastruktūra, jo dzelzceļš, protams, ir vidē visdraudzīgākais transporta veids, un to vajadzētu vairāk atspoguļot un piešķirt tam lielāku lomu. Paldies! Un tagad Kantjana kungs. Presidente, <clears throat> è una materia molto delicata, è una materia che credo debba essere vista. Tas ir ļoti tāds jutīgs jautājums. Mm, te neko nevajadzētu sasteigt, rūpīgi viss jāizvērtē es tā saprotu, ka bez tarifiem pieaugs arī nu, izmaksas um, lielajiem pārvadātājiem. Es īsti nesaprotu visas šīs modalitātes un kā tās paredzēts piemērot. Līdz šim mēs vairāk lietojām, runājām par lietojumu, un tagad vēl gribam uh, jaunas nodevas par vides piesārņojumu, un pret šo principu jau nekas nav iebilstams, bet kā tas tiks īstenots, par to gan uh, var šaubīties, jo lielie pārvadātāji, ekspedītori un šoseju izmantotāji, manuprāt, viņiem ir paredzēts pārāk liels sloks. Uh, Protams, ka mēs gribam, lai transports kļūtu tīrāks, bet gribam tagad visu uzkraut, šo jau, papildus līdzekļu ieguvi, uzkraut tiem, kas izmanto ceļus. Bet transports taču nav tikai valsts iekšējā lieta, tā ir startautiska nozare, un mums ir vajadzīgi citi līdzekļi, citi ceļi, uh, jāskatās, ko mēs varam izmantot, kādus stimulus, kā var uh, attīstīt šo uh, nu, intermodalitāti, kad vairāki transporta uh, veidi tiek izmantoti, kā stimulēt šo sistēmu izmantošanu. Un šeit ir gan valstīm, ko teikt, gan koncesiju izdevējiem, gan ekspedītoriem. Mums, nu tie varbūt būtu daži punkti, ko es varētu piedāvāt diskusijai, bet kopumā darbs tomēr ir izdarīts ļoti labs. Paldies! Paskarelī kungs lūdzu no komisijas puses. Dodam vārdu komisijai, gribētu tikai atgādināt, ka jāievēro laika termiņi, nedaudz esam iekavējuši, jo jautājums ļoti svarīgs, bet vārds jums tagad lūdzu. Liels paldies, priekšsādātāji! Gribētu tikai uh, nu, teikt pavisam droši šai komitei, ka nav tā, ka mēs izmantojam smago trava, kravas transportu uh, tikai tagad, bet eiro viņete, kas sākās pirms uh, jau daudziem gadiem, tas ir viens solis ārējo izmaksu internalizācijā, lai padarītu transportu ilgtspējīgāku. To mēs darījām attiecībā uz uh, ETS aviācijā. Mēs esam ieteikuši to izmantot arī dzelzceļā, pirmajā rekāsta versijā paketē, un tas pats attiecas arī uz jūras sektoru, jūras transportu. Protams, ka ir loģiski sākumā runāt par a, ceļiem, jo ceļi pārstāv 80% visu visu sauszemes transportu Eiropas Savienībā, bet jebkurā gadījumā ārējo izmaksu internalizācija tiks panākt ar Baltās grāmatas palīdzību, un šeit mums ir jārunā par uzticamību Eiropas transporta politikai, kas ir jāpadara ilgspējīgāka, un tai ir jāsniedz savus ieguldījums ilgspējīgā ekonomiskā atti attīstībā, un mums jānodrošinās, lai sasniegtu arī vides un sociālos mērķus, ko Savienība sev ir noteikusi Eiropa 2020 stratēģijā. Tas nozīmē, ka direktīvas pieņemšana ir patiešām būtisks solis, lai sniegtu šo ziņu, ka ir uzticamība mūsu politikai. Bet es domāju, ka būs arī iespējams, pieņemot to pragmatisko pieeju, ar kuras palīdzību esam tātad piedalījušies šajās debatēs, to varēja pilnīgi sajust, un padome ir panākusi uh, milzu progresu. Tas, ka tiek pieņemts ārējo izmaksu internalizācija, tas ir solis, kas bijis ļoti grūts solis, bet tas nu ir pieņemts. Un mēs varam tikai sveikt Beļģijas prezidentūru, ka viņam izdevies sasniegt šo rezultātu pēc uh, vairāki semestru uh, gariem uh, gariem, tātad gar ilga laika lēnām strādājot pie šī jautājuma. Ir vairāki būtiski aspekti, kam gribētu pieskarties. Pirmkārt, earmarking, šī iezīmēšana. Šeit, protams, ir arī lielā mērā tādas teorētiskas teolo debates, bet um, mums jāpanāk, lai nebūtu risks šī dosē bloķēšanai. Mums vajadzētu izvēlēties pragmatisku pieeju šī jautājuma risināšanā, jo padomēji nav īpaši lielas manevra iespējas. Manuprāt, es redzu iespējas uzlabot šo lietu, kā to ieteica arī referents. Pirmkārt, vajadzētu šeit izlabot uh, tehnisku kļūdu, kas ir iezagusies kopējā pozīcijā, uh, kas uh, bija 2006. gada kompromisā, kur bija rekomendācija attiecībā uz iezīmēšanu uh, ieņēmumiem no ārējo izmaksu uh, iegūtām nodevām. Otrakārt, mums vajadzētu nodrošināt lielāku caurskatāmību. Tas būtu veids, kā padarīt saredzamu to, kas tad ir tie ieņēmumi, kas tiek ievākti un kā tie ieņēmumi tiek izmantoti bez jebkādu pienākumu uzlikšanas. Treškārt, arī tā būtu rekomendācija, varētu šeit smelties iedvesmu no risinājumiem, kas ir piedāvāti attiecībā uz emisiju tirzniecības direktīvu, par ko tika pieņemts lēmums un par panākta vienošanās Eiropadomes līmenī, ka būtu tātad jāizmanto procentāla daļa no ieņēmumiem Eiro, um, emisiju tirzniecības schēmā, kas tiktu novirzīti investīcijām, lai samazinātu piesārņojumu. Nu, tas ir tas veids, kā parlaments varbūt varētu rīkoties. Uh, attiecībā uz šo, uh, šī būtiskā līdzekļu iezīmēšanas jautājuma risināšanu. Runāt par pārējiem aspektiem, ir bijušas diskusijas par to, kā risināt jautājumu saistībā ar sastrēgumiem. Ļoti tehnisks komentārs, drīkst tā kodolīgi un pavisam īsi, ja man izdosies, protams. Pašreizējais padomes teksts attiecībā uz variācijām par infrastruktūras nodevām saskaņā ar dienas laiku par, konkrēt, par konsekventiem ieņēmumiem līdz pat 175% virs vidējā rādītāja. Variācijas attiecībā uz ieņēmumiem jau ir tagad iespējamas, bet šī um, iespēja manevrēt ir daudz šaurāka. Un šādā veidā uh, mēs uh, radītāji visai ievērojami palielinātu šo mm, tātad robežu, jo variācija pārsniedz vidējo rādītāju šajā tekstā, kā tas ir rakstīts, bet tas nepārsniedz minimālo rādītāju uh, juridiskajos dokumentos, juridiskajos tekstos. Un tas nozīmē, ka esam ļoti tuvu tam, ko parlaments ir ieteicis, uh, iesniedzis kā grozījumu pirmajā lasījumā. Viņi gribēja 500% variāciju virs minimālā rādītāja. Un balstoties simulācijām mēs aprēķinājām, ka palielinot par 170% vir, 175% virs vidējā rādītāja, mēs panāktu vidēji tādu pašu rezultātu kā pašreizējais Eiropas parlamenta grozījums, uh, kā pašreizējais tātad grozījums. Tādēļ es neieteiktu un komisija nebūtu pārāk laimīga, ja lielā mērā te kaut kas tiktu grozīts. Protams, mēs varam diskutēt par ilgumu, ilgumu dienā attiecībā uz šo nodevu uh, sastrēgumiem. Padomes nostājā ir piecas stundas, parlaments uh, šeit var iesniegt jebkādus grozījumus, kā vēlas. Izņēmums attiecībā uz eiro seši šis izņēmums šobrīd ir četri, uh, četrus gadus, uh, kopš uh, tas kļūst par normu, tas ir 13. gads, un tā kā direktīvā, direktīvas kopējā pozīcijā ir transponēšanas termiņš trīs gadi, tas nozīmē, ka Eiro 6 būtu šis viens papildus gads, kad tas būtu izņēmuma statusā. Ja termiņš eh, attiecībās transponēšana tiks saīsināts, tad būtu pilnīgi loģiski pātrināt, saīsināt tā tad arī periodu attiecībā uz izņēmuma statusu Eiro 6. Un divi nobeigumā komentāri par aptvērumu un sadarbspēju. Aptvēruma jautājums kas attiec tātad uz smagajiem a, transporta līdzekļiem 3,5 līdz 12 tonnas. Nu, tas ir jautājums, kur kopējā pozīcija a, komisiju pārāk neiepriecina, jo mums nav tāda dogmatiska pieeja attiecībā uz to, kādiem a, smagajiem transporta līdzekļiem vajadzētu būt iekļautiem, bet Noteikumiem būtu jābūt vienādiem dalībvalstīm. Šeit ir dalībvalstīm pārāk liela iespēja uzlikt uh, izņēmuma statusu uh, starp 3,5 līdz 12 tonnām. Tādēļ striktāki kriteriji attiecībā uz izņēmumiem vai striktāka pozīcija komisiju šeit uh, iepriecinātu, un mūsuprāt, tad šis teksts būtu daudz loģiskāks. Un runājot par sadarbspēju, varu sniegt uh, garantijas, ka no komisijas puses šo jautājumu uzskatām ļoti uzmanīgi, svarīgi. Ir direktīva par sadarbspēju, kas stāsies pilnīgai spēkā 13. gadā. Nu, un mēs nodrošināsim, lai šī jaunā sistēma būtu pilnībā atspogļot arī šajā direktīvā. Paldies! Paldies! Pratborn kungs, vai jums bija kāds komentārs? Lūgt izteikties pavisam īsi. Paldies, priekšsādētāji! Uzklausīju komisijas pārstāvi teikto un man radās jautājums, varbūt viņš arī rakstveidā varētu atbildēt, ja būtu nepieciešams, vai ir veikts ietekmes izvērtējums attiecībā uz to, cik daudz uzņēmumi uh, bankrotēs, ja tiks īstenots šis jūsu izklāstītais priekšlikums. Priekšsēdētājs. Es negribētu atklāt vēlreiz diskusijas, nu jau tā esam pārtērējuši laiku, vai jums ir līdzīgs jautājums? Priekšsēdētāji, uh, es uzdevu jautājumu komisijai, bet tas netika uh, um, atbildēts. Tas bija tātad izmaksas attiecībā uz sistēmas ieviešanu. Vai esat panākuši vienošanos attiecībā uz to, cik lieli procenti no šīs sistēmas ieviešanas tātad būs mums jāsadz? Priekšsēdētājs ir tātad divi konkrēti jautājumi, vai varētu ar jau un nē lūdzu īsi atbildēt uz šiem jautājumiem, un tad turpināsim darbu. Uh, we have, uh, produced mēs esam izstrādājuši ļoti visaptverošu ietekmes izvērtējumu, un uh, tas viss tur tā tad ir iekļauts. Thank you, rapporteur. Paldies, referentam vārds lūdzu. Thank you, uh, Kurten Kracht. Paldies, runāšu īsi. Paldies visiem, kas piedalījās apspriešanā. Paldies par izrādīto interesi Komisija atbildēja uz vairākiem jūsu jautājumiem, piemēram, diskusija par to, ko īsti nozīmē šī infrastruktūras nodevas variēšana. Es varu jums apstiprināt, ka svārstības uh, vienā un tajā pašā trasē, vai vienā un tajā pašā koridorā, uh, tad šeit šai nodevai ir jābūt neitrālai attiecībā uz izmaksām. Par iezīmēšanu es jau teicu, arī kontaktējoties ar padomi, tas ir ļoti būtisks jautājums mums par caurskatāmību. Nu, tā ir cita lieta. Ir jābūt likumdošanas priekšlikumam un mēs varam izmantot arī direktīvu vai balstīties uz direktīvu par emisiju tirdzniecību, par iezīmēšanu. Uh, parlamenta nostāja ir tā, ka mēs to varam kombinēt ar sadarbspēju. Manuprāt, mums ir jānošķir viss netīrākie vai vis, nu, transporta līdzekļi ar vislielāko piesārņojumu. Tās ir šīs, nu, pirmās eiro klases. Un savukārt uz citiem e Eiropa, eiro 4, 5 un 6 tur savukārt uh, tā būtu atšķirīga, atsevišķa grupa. Runājot par pielāgojumiem, Šeit mēs atgriežamies pie 2006. gada direktīvas, un padome, ja padome uzskata, ka nu, tai vēl ir citas iespējas mainīt tekstu, tad par to es tagad jums nu, tuvāk informāciju nevaru sniegt. Un nākamais par to, kādu procedūru izvēlēties, ko mums darīt. Es kā referents domāju, ka pārunas var uzsākt tikai pēc tam, kad parlaments šajā komitejā ir pilnībā ticis skaidrībā par savu nostāju. Bet uh, mums vajadzētu pēc iespējas labāk izmantot laiku, kas ir mūsu rīcībā, un laika nav sevišķi daudz, tāpēc mans priekšlikums būtu š, meklēt iekšējā kompromisa iespējas kopā ar ēnu referentu. Ar to mēs nodarbosimies turpmāko nedēļu laikā. Un pirms balsojuma transporta komitejā mums būs pirmā neformālā tikšanās ar padomi. Tāpēc, lai pēc iespējas um, lai mums būtu labāka sagatavotība, lai mums būtu vairāk informācijas iekšējām diskusijām. Un mums ir nepieciešams mandāts, lai mēs to visu varu, varam darīt. Un tas nozīmē, ka nākamais trialogs būs iespējams tikai tad, kad šajā komitejā būs noticis balsojums. Un otrajā trialogā tad mēs tiešām uh, virzīsimies tālāk uz priekšu, varbūt pat panāksim vienošanos. To... Paldies, uh, kolēģi. Mums ir uh, jāatbalsta referents konsultācijās ar ēnu referentiem un sarunās ar padomi kad ēnu referenti un referents būs vienojušies par nostāju, tad mums būs komitejas sēde oficiāli jāapstiprina nostāja, pirms mēs iesaistāmies trīspusējās sarunās. Mums ir jāpaturprātā laika grafiks, ja komisija tiešām nāks klajā ar šo nostāju februāri. Uh, Vortmans, Kols kundze un Stērksa kungs, es negribu iesaistīties garās debatēs par procedūru. Jā, es tikai gribētu uzsvērt, ka politiskām, vairākām politiskām grupām bija tādas neskaidrības par to, vai vispirms vajag balsot vai nē, bet, ja ir nepieciešams pātrināt šo procedūru, iesniedzot grozījums un apstiprinot ziņojumu, mēs zinām, kādi ir šie svarīgākie punkti, kādas ir alternatīvas, kam būtu jānotiek ar komitejas piekrišanu, tāda referentam kopā ar ēnu referentiem ir jāsagatavo ziņojums komitejai pēc iespējas ātrāk. Sterks kungs, es sapratu jūs pareizi par uh, secību. Tātad Said sanāk kopā ar mums, mēs sagatavojam priekšlikumu komitejai un tad dodamies uz tri, eh, trīspusējām sarunām trialogijā. Labi. Well, it, it, you, to be, well, to be first said, you can't go into trialogue without a committee position. Tātad uh, mēs nevaram iet uz uh, trialogu bez komitejas uh, viedokļi. Jā. Jā, es uh, uh piekrīst, bet mums būs jārunā arī par kompromisiem un tādā ļoti neformālā sastāvā, nevis neformālajā trialogā, bet tādā neformālā sanāksmē, par to mēs vienojāmies jau šajā komitejā. Uh, Un neatkarīgi no tā, kādu informāciju jūs vēlties iegūt pirms šīm sarunām, nu par to jūs, jums pašam jārūpēs. Es gribētu tikai pateikt, ka nav formālas vienošanās ar padomi, pirms nebūs vienošanās šajā komitejā par mūsu nostāju. Un kopā ar ēnu referentiem jūs nu, vienosieties par mūsu uh, nostāju un to tad varēsiet izmantot un pārunās ar padomi. Bet ņemot vērā procedūru otrajam lasījumam un arī es gribētu uzsvērt, ka ēnu referentiem ir jāvienojas par pozīciju. Un jums būs, protams, mums arī, nu, jāatreferē. Es runāšu īsi. Referents, protams, var organizēt sapulce, sapulces ar re, ēnu referentiem un koordinatoriem, un tad var konstatēt, vai ir izredzes panākt uh, labu balsu vairākumu parlamentā, lai redzētu, nu, padomē, lai varētu padomē uh, savu nostāju aizstāvēt, bet tas būs redzams tikai vēlāk. Pilnīgi pareizi. Uh, Es gribu, lai referents un ēnu referenti darītu to, kas ir viņu pienākums. Thanks very much. Thanks to the commission. Paldies. Paldies arī komisijas pārstāvjiem. Nākamais darba kārtības punkts. Tas ir mans referents, mans uh, ziņojums starptautiskie gaisa transporta nolīgumi, ko noslēdz saskaņā ar Lisabonas līgumu.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 Es lūdzu arī padomas pārstāvjus konsultēties nevis mūsu sanāksmju zālē, jo mēs viņu zālē nevarētu pļāpāt. Lūdzu, kolēģi, oktobrī mēs runājām par šo iniciatīvu. Tajā atspoguļotas izmaiņas, ko rada Lisabonas līgums tieši attiecībā uz startautiskiem gaisa transporta nolīgumiem. Un šeit runa ir par dažāda veida nolīgumiem, un ziņojuma projekts ir sadalīts divos lielos blokos. Pirmajā ir par nolīgumu saturu, un otrajā daļā par parlamenta lomu gan konsultācijās, gan nolīgumu slēgšanas procesā. Es neatkārtošu to, ko jums izklāstīju oktobrī par priekšrocībām vai potenciālajām priekšrocībām, ko dod jaunie nolīgumi. Ir virkne priekšrocību gan pasažieriem, gan um, avio sabiedrībām, kas ļaus uzlabot um, pakalpojumu kvalitāti un veicinās konkurēt spēju, cita starpā arī samazināt. Sociālās un vides izmaksas. Runa ir arī šeit par kritērijiem, ko var izmantot, novērtējot dažādos nolīgumus investīciju iespējas. Par iespējām ir arī runa par um, vides uh, standārtu saskaņošanu, tirgus atvēršanu un Eiropas datu aizsardzību un privātuma standartiem. Protams, ka šajā ziņojumā nevar aptvert visu. Daži punkti ir tādā īpaši koncentrētā formā formulēti. Un runājot par paskaidrojumu, tad šeit šis kritēriju saraksts palīdzēs nu, atbildīgajiem ieturēt vienotu nostāju. Tā pašā laikā neviens jau nav teicis, ka katram nolīgumam pilnībā vajadzētu atbilst mūsu izstrādātajiem kritērijiem. Un bieži pārunu laikā šeit būs nepieciešams izdarīt dažādas izmaiņas bet ideja ir piedāvāt tādu kā ietvaru vai pamatu, uz kura, ar kura palīdzību novērtēt nolīgumus, lai referentiem ir arī vieglāk eh, nonākt pie noteikts nostājas. Un kopš oktobra debatēm mēs vienojāmies par to, ka parlamentam nevajadzētu gaidīt vienkārši, ka tam prezentēs galīgo tekstu, bet jāpiedalās pārunās visās pārunu fāzēs. Un komisārs Kalas arī ir nu, sniedzis mums informāciju par to un zina, ka parlamentam ir iespēja iesaistīties un tam ir jāiesaistās šajā procesā. Un te ir rakstīts, ka komisija ļaus organizēt brīfingus un arī piedalīties starp valstu sanāksmēs un parlaments tiks informēts Un, protams, ka tiks nodrošināta dokumentu konfidencialitāte. Un, kā es jau teicu, šī ziņojuma projektam ir noteiktas, not, arī noteikts apjoms, ko nedrīkst pārkāpt. Protams, ka ne viss šeit ir iekļauts. Un varbūt daži jautājumi ir apskatīti ļoti īsi, kaut gan būtu pelnījuši vairāk vietas. Bet es ar prieku gaidīšu jūsu priekšlikumus šim ziņojumam, lai tiešām mēs varētu izstrādāt dokumentu, kas palīdzētu referentam nākotnē strādāt, sekmīgi strādāt ar šiem svarīgajiem aviācijas nolīgumiem. Eh, Rānes kundze lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Ar lielu interesi izlasīju šo ziņojumu. Tas tiešām ir tāds labs pamats vai nekādu daudz jautājumu arī šeit vairs nevarētu rasties, bet man ir daži tādi ieteikumi. Jūs pareizi teicāt, ka oktobrī nu, mēs vienojāmies par to, ka un visi bijām vienisprāts, ka parlamentam ir jāiesaistās šajās pārunās jau no paša sākuma. Un es mazliet iepazinos ar informāciju un procedūrām, piemēram, divpusējās sarunās starp ASV un citām valstīm. Es konstatēja, ka katrā gadījumā, jebkurā gadījumā varēja runāt par līguma pārkāpšanu. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai tieši aviācijas nolīgumu jomā, gaisa transporta nolīgumu jomā mums mēs uh, to nepieļaut, ka parlaments šeit netiek iesaistīts un ņemot vērā arī uh, nesenos notikumus Maskavas lidostā, mums ir jāparāda, ka mēs esam ļoti ieinteresēti drošības palielināšanā um, lidostās un mūsu pozīcijai pārunās ir jābūt labi pamatotai, mums ir jābūt spējīgiem arī izrādīt elastību, un svarīgi ir nodrošināt, lai regulējums būtu pēc iespējas aptverošāks un lai parlaments tiktu piesaistīts pārnām jau no paša sākuma. Paldies. Paldies, Alkadrauī kungs. Eh, eh, Paldies, priekšsēdētāji, par eh, to, ko jūs esat veicis kā referents. Jūs esat devis mums ļoti labu ievadu un jūsu pamatnostādnes atbalsta arī mūsu grupas aviācijas satiksmes uh, nozars liberalizācija ir prioritāte un mums ir jānodrošina saskaņotāks likumdošanas ietvars, lai garantētu vienādas spēles noteikums. Mums ir jāvēršās pret konkurences kropļojumiem. Uh, starp dažādām avio kompānijām Eiropas Savienībā un starp trešās pasaules operatoriem, kas var piedāvāt lētākus pakalpojumus. Ir uh, arī uh, konstatējams uh, apvienotās komitejas uh, eh, ietekmes pieaugums. Uh, mums ir sadarbība ar ASV, pastāvīgi notiek dialogs. Un parlamentam ir ļoti svarīgi būt informētam par visu to, kas notiek šai komitejā, kādi svarīgi lēmumi tiek pieņemti. Un uh, ir arī jānodrošina atbildīgu pārstāvju piedalīšanās šās komitejas darbā, to pārstāvju, kas uh, arī ir no aviolīnijām, un uh, arī parlaments vēlētos ciešāku sadarbību ar šo komiteju. Tālāk par šo kontrols sarakstu šķiet, ka šeit trūkst viena punkta, proti patēr pasažieru tiesības Vakar par vienu citu jautājumu mēs e, runājām par to, ka likumdošanas normu īstenošana un interpretācija dažkārt var radīt sajukumu. Dažreiz šeit ir uh, runa par Eiropas Savienības aviolīnijām un citreiz par aviolīnijām, kuras apkalpo lidostas Eiropas Savienībā, bet šeit nav runa par uh, trešo valstu uh, aviolīniju pasažieriem. Un uh, mums ir uh, jārūpējas par to, lai visiem pasažieriem būtu nodrošināts vienlīdzīgas tiesības, neatkarīgi no tā, ar kādām aviolīnijām tie lido, bet ja viņi nolaižas av... lidostās Eiropas Savienībā. Tagad Maisners Kunds. Es gribēju tieši runāt par to, ka sastajā um, punktā vai rindkopā ir runa par pasažieru tiesībām. Manuprāt, ziņojums ir ļoti labs un sabalansēts, un viss ir svarīgais ņemts vērā. Ir ļoti būtiski, uh, ka jūs to esat izstrādājis, jo 2005. gadā parlamentam tika pateikts, ka, ja parlaments vēlas piedalīties, uh, šajās pārunās, un tad to var darīt, bet tagad Lisabonas līgums mums dod šīs tiesības. Mums ir jābūt pilnīgai informācijai, un es saīdam piekrītu, mums tiešām darētu vairāk informācijas kaut vai par darba kārtību jauktajām komitejām. Runājot par Ķīnas un Indijas nolīgumiem, tiešām tā ir Žēl, ka komisijai vēl nav pārunu mandāta, bet ir arī jāuzsver, ka pirmo reizi ir iespēja nodrošināt puslīdz vienādus tādus pamata vai, uh, nu, izējas priekšnoteikumus pirms vispār slēdz nolīgumu. Attiecībā, piemēram, uz valsts uh, pabalsts sistēmām tā tālāk. Sestais punkts ir ļoti būtisks par pasažieru tiesībām un runājot par debatēm par cīņu pret terorismu, ir, tas ir jāskata saistībā ar SWIFT un PNR. Šeit ir jābūt skaidrībai par to, kādi atsevišķajās valstīs ir drošības standarti, ko mēs tieši vēlamies, lai, pa, ko mēs vēlamies regulēt, lai būtu aizsargāts privātums Eiropas Savienībā. Un vēl ir būtiski, tā kā es šobrīd esmu koordinātore, uh, Mums ir jābūt skaidrībai, nu kādas sekas var būt tam, par ko mēs balsojam, ja mums, līdz, ja mums iepriekš nav bijusi pilnīga informācija. Un ja mēs varam nodrošināt e, to, lai būtu pilnīga informācija, tad mēs esam tiešām pavirzījušies lielu soli uz priekšu. Paldies Simpson kungam! Paldies, Fosters kundze. Yes, thank you, Chairman, and, um... Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos pateikties jums arī par jūsu visaptverošo ziņojumu. Un tagad pāris komentāri. Vispirms tādi vispārīgi komentāri. Mums bija pagājušais tāda plaša diskusija, un dažādi komitejas deputāti lika dažādus uzsvarus runājot par to, kāda loma būtu jāspēlē parlamentam. Mēs, uh, protams, kā komisija to atzina, uh, esam iesaistīti šo līgumu noslēgšanas procesā, bet mēs kā deputāti, protams, nepiedalāmies sarunās par šo līgumu noslēgšanu, priekš tam ir speciālisti, tomēr mūs ir jāinformē par to, kas notiek. Un pāris uh, komentāru. jā, kur jums uh, ir uh, runa 6. 7. punktā par datu pasažieru datu aizsardzību un par nolīgumiem par datu apmaiņu šī atsauce, vai tā būtu jāiekļauj vai nē, jo šeit ir dažādas jomas, tas ir tikai tāds jautājums. Otrs punkts ir desmit par desmito punktu. Šeit ir uh, šajā punktā runa par to, ka komisija izmanto gaisa transporta nolīgumus kā svīru, lai nodrošinātu starptautisko darba organizācijas standārtu uh, ieviešana. Un uh, es domāju, kad tika apstiprināts otrā posma nolīgums ar ASV, tad bija minēta atsauce uz šiem standartiem un uz vidas standartiem, bet es nedomāju, ka mums vajadzētu tagad uzspiest trešām valstīm darba tirgus regulējumu un normas. Uh, Un mums nevajadzētu teikt uh, šīm valstīm, kas tām būtu jādara. Es domāju, ka šeit tomēr ir zināmas robežas, cik tālu mēs varam iet. Un pēdējais punkts. Varbūt komisija mūs varētu informēt par jaunāko situāciju. Proti pēc būtības mēs gribam pilnībā liberālus uh, nolīgums, un mēs neatbalstām protekcionismu. Uh, Un šeit bija liela cīkstēšanās uh, sarunās ar uh, Eiropas Savienību un ASV. Un es tikai gribētu zināt uh, no komisijas, kāda ir situācija sarunās ar Austrāliju. Jo esmu dzirdējis, ka ir vismaz viena vai varbūt vairākas dalība valstis, kuras novilcina šo procesu. Es domāju, ka nolīgums ar Austrāliju mums ir ļoti svarīgs Mēs vēlētos saņemt informāciju, bet var jābūt, ka šī informācija ir konfidenciāla, bet tomēr mēs gribētu zināt, kāda ir aktuālā situācija. Paldies vēlreiz priekšsēdētāji kungs jums par jūsu izcilo veikumu un mēs noteikti jūs atbalstīsim. Paldies tagad komisijas vārdā. Ā, nē, Količē kungs vēl vēlas uzstāties, atvainojos, neredzēju jūs. Jā, paldies. Tā jau ir uh, visai tālu mans valsts. Jebkurā gadījumā apsveicu jūs priekšsēdētāji, jo jūsu ziņojumā ir iekļauts viss, kas vien bija iespējams. Piekrīstu iepriekšējiem runātājiem, ka desmitais punkts ir patiešām svarīgs, jo Ja kādam, um, tātad kāds ar mums dalās informācijā par darbībām, līdzīgi kā mēs to darām, varbūt mums patiešām vajadzētu mm, nodrošināt vienotu pieeju, lai izvairītos no negatīvām sekām. Bet esat paveicis lielisku darbu un vēlreiz gribētu jūs sveikt. Lielas paldies! Paldies! Komisijai lūdzu vārds. Merci, euh, prezident. Et... Paldies, priekšsēdētāji kungs, par, uh, paldies par jūsu ziņojumu, kas ir pamats tālākam darbam uz. Uh, šeit ir skaidri redzams, kā parlaments iecerējis pildīt tās pilnvaras, ko tā piešķir uh, līgumi attiecībā uz starptautiskajiem nolīgumiem aviācijas jomā. Uh, Es domāju, ka to pašu varētu attiecināt uz citiem nolīgumiem transporta jomā. <clears throat> Jūs šeit uh, ļoti pamatoti nošķirat trīju veidu nolīgumus aviācijas uh, jomā. Tā tad ir uh, nolīgumi, kur ir runa par juridisko noteiktību un tālāk ir um, nolīgumi par uh, pieju tirgumu un uh, regulējuma konverģenci, jo ir jāsaglabā godīgas konkurences noteikumu mūsu operatoriem, un treškārt ir arī drošuma nolīgumi, kas ir ļoti svarīgi, protams, lai garantētu pēc iespējas augstu uh, drošības pakāpi aviācijas transportā, bet no otras puses, lai veicinātu savstarpēju certifikātu atzīšanu attiecībā uz uh, aviācijas transporta ražotāju valstīm. Tas ir svarīgi mūsu rūpniecībai. Es arī jūsu paskaidrojumā konstatēju tādu pozitīvu nostāju attiecībā uz šiem nolīgumiem, bet jūs, protams, arī uzsverat, ka šeit nav runa par to, ka vienkārši šie nolīgumi tiek noslēgti eh, nolīgumu pēc. Šie nolīgumi nav slēdzami par jebkādu cenu, tie nedrīkst destabilizēt uh, tirgu. Uh, Un es arī, mēs atbalstām jūsu ideju par kritēriju noteikšanu, kas palīdzētu pamatot izvērtēt, kādu pievienoto vērtību dod katrs konkrētais nolīgums. Šķiet ir ļoti svarīgi, lai būtu tāds a, punktu saraksts, kas būtu stabils, lai a, Protams, arī jāpatur prātā, ka katrs uh, nolīgums ir specifisks un katrā gadījumā ir konkrēti mērķi, kas ir jāsasniedz sarunās par nolīguma noslēgšanu. Un ir jāpatur prātā arī tas, kāda situācija ir tajā valstī, ar kuru tiek vestas sarunas. Un, piemēram, tādā jautājumā kā īpašums vai īpašumtiesības vai kontrole, mēs nevaram cerēt saņemt tā vienādu rezultātu sarunās ar Kanādu, piemēram, un ar ASV. Uh, runājot par citiem aspektiem, kad notiek sarunas ar jaunietekmes valstīm, tad uh, mm, nevar jau vienmēr cerēt, ka mums būs pilnīgi vienādas nostājas uh, vidas aizsardzības aspektos ar šīm valstīm. Tas nozīmē, ka avi, nolīgumi aviācijas jomā ar mūsu partneru valstīm noteikti dod ieguldījumu virzā mūs tuvāk mūsu mērķiem vides aizsardzības jomā, sociālās politikas jomā un pasažieru tiesību jomā, bet tie nevar aizstāt konkrētus instrumentus, kas tiek izmantoti konkrētās politikas īstenošanai. Un tomēr šādā tādā jomā, kā privātās dzīves aizsardzība ir pilnīgi uh, izslēgts, ka šāda līguma noslēdzot mēs atkāpjamies no Eiropas standartiem. Tas ir skaidri jāapzinās. Un es gribētu uzsvērt arī to, ko jūs rakstāt sava ziņojuma piektajā punktā. Protams, ka jums būs jāizvērtē, kādu labumu dotu uh, nolīguma ātrāka noslēgšana salīdzinājumā ar ilgāku sarunu veikšanu, cenšoties panākt vērienīgāku rezultātu. Tātad katrs gadījums būs jāizvērtē atsevišķi. Tas, protams, nenozīmē, ka šis jūsu kritērijas saraksts būs jāadaptē katram gadījumam. Ir jābūt konsekventiem. Uh, bet tomēr ir uh, katrā gadījumā individuāli jāpiemēro šis kritēriju saraksts. Tas katrā gadījumā ir dialoga process, tas jau turpinās, bet uh, tas būtu varbūt šis dialogs jāpadziļina ar komisiju ņemot vērā pamatnolīgums starp mūsu abām institūcijām un kā jūs to arī apstiprināt eh, vēstulē, vēsturi apmaiņā ar eh, viceprezidentu Kallas kungu. Un eh, šeit, protams, ir arī runa par visas nepieciešamās informācijas sniegšanu parlamentam, protams, ņemot vērā tos ierobežojumus, kas mums ir noteikti. Uh, Šāds sadarbības pamats pastāv, komisija eh, to ievēros, un mēs esam gatavi, kā tas bijis līdz šim, kad vien jūs vēlēsieties, protams, ievērojot konfidencialitātes nosacījumus, pie jums ierasties un izskaidrot, eh, kāda ir situācija sarunu procesā, taiskaitā arī ar Austrāliju, Fosters kundze. Uh, saprot, ka es nevaru publiski jūs informēt par situāciju šais sarunās, bet mm, es esmu gatavs to eh, jūs informēt par to, ievērojot ja konfidenciālitātes noteikumus. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Liels paldies. Ja drīkst, es ātri mēģināšu atbildēt. Kā jau es teicu sākumā, tad šis vārdu ierobežojums nozīmē tas, ka nozīmē to, ka, nu, es nevarēju tik ļoti izpausties šajā tekstā, arī attiecībā uz lietām, ko gribēja citi klausīties. Piemēram, septītais punkts uh, par datu aizsardzību. Um, te es nevarēju tik plaši izteikties, cik es gribēju, bet es domāju, ka ir svarīgi iekļaut šo punktu uh, tikpat svarīgi kā pasažieru tiesības. Uh, Tātad es negribēju detalizēt šeit izklāstīt šo jautājumu attiecībā uz uh, kavēšanos vai citiem aspektiem, bet ideju kā tādu par pasažieru tiesībām es gribēju iekļaut. Un gribētu vēlreiz uzsvērt, ka tas ir ietvars kā vadlīnijas referentiem, kad tiek apskatīti nolīgumi un kā mēs strādājam ar šiem nolīgumiem, jo līgumi ir atšķirīgi un tie jāskata katrā gadījumā atsevišķi. Fosteres kundze runāja par desmito punktu un darba um, darba organizācijas jautājumiem. Mēs uh, 17. jūnijā otrajā stadijā saistībā ar ASV nolīguma tika iekļaut atsauce uz šo jautājumu, un, manuprāt, bija svarīgi to šeit iekļaut. Tā ir parlamenta pozīcija, labi, tas ir saistībā ar vienu konkrētu nolīgumu, bet man bija pilnīgi skaidrs no diskusijām, ka parlaments gribētu šo jautājumu te iekļaut un tādēļ uzskatīju, ka tas ir mans pienākums atspoguļot šo jautājumu tekstā, kā tas ir atspoguļots. Es varu piekrist, ka ne visi atbalstīs, bet, nu, tas ir tas iemesls, kādēļ šis jautājums te ir iekļauts, jo parlaments izstrādē rezolūciju, un, manuprāt, tādēļ, ka šim jautājumam ir īstā vieta. Kolēģi, tātad termiņš grozījuma iesniegšanai ir 8. februāris. Balsojums transporta komitejā notiks 15. martā, un cerams, ka balsojums plenārsēdē notiks maijā. Un cerams, ka tad mums tātad būs ietvers, kurā varam uh, strādāt 8. februārs grozījuma iesliekšana, 15. martā balsojuma komitejā. Liels paldies! Un tas nozīmē, ka esam pabeiguši mūsu sanāksmes rīta daļu. Esam agri pabeiguši, un tas nozīmē, ka uh, varbūt attiecībā uz eiro viņiet, kad aicināja visus ātrāk izteikties, varēja būt nedaudz pielaidīgāks, bet, nu, nekad jau nevar zināt. Atgriežamies pulksten trijos, un tad mums būs viedokļa apmaiņa ar Ungārijas prezidentūru. Lielas paldies!